Egonos, egoisms un arogance atsevišķām dalībvalstīm padomē, kas vienmēr eh, noved pie tā, ka mēs rīkojamies pārāk vēlu un pārāk maz. Daudzi eiropieši uzdod sev jautājumu, ja ne tagad, kāds tad? šobrīd, kad pasaules ekonomika brūk, kad eiropieši atrodas paši izolācijā, ka ir tūkstošiem eh, papildu nāvis gadījumu eh, katru mēnesi, ir šobrīd brīdis vienīgais, kad mēs varam rīkoties. Paldies Lopes kungam. Uh, Vizela Limas kundze nākamā runātāja pandēmijas laikā jāpārvar slimība jāatvieglo to cilvēku ciešams. Ir nepieciešami ārkārtas pasākumi. Arī pasliktināt izņēmuma situāciju ir ārkārtas instruments nepieciešams risinājumam. Taču jāievēro arī mūsu tiesības komisijai jāraugās, kādu pasākumu dalību valstīs ir veikti un jārīkojas, ja jā, ir pārmērīgi tie bijuši mums ir jārīkojas atbilstoši mūsu atbildībai. Tāpat arī jāmaina veids, kā tiek nodrošināts apgāds. Eiropai jābūt pašpietiekamai medikamentu, medicīnas materiālu un citu nozīmīgo preču ražošanai. Jo kāda, piemēram, ir iespēja Eiropai ietekmē Ķīnu attiecībā uz masku piegādi. Vīrusa sākumā saskārāmies ar to, ka Ķīna kavēja palīdzības sniegšanu. Mums ir jādarbojas, mums jābūt spēcīgiem, mums ir jāaizstāv pilsoņu rūpniecība un starptautiskā līmenī mums ir jābūt uh, solidāriem ar tiem iedzīvotājiem, kas ir tagad vissaržģītākajā situācijā. Paldies! Paldies Visalai Limaskundze. Tagad uh, Piculas uh, kungs uh, pusotra uh, minūte. Priekšsēdētāj kungs, uh, kur ir vēlme, var tik rasts ceļš šī situācija, kurā esam, tā var būt nākotnes izmaiņu sākums. Nu, piemēram, daudzgadu uh, finanšu uh, plāns, mūsu budžets. Tagad liekas uh, tik ļoti nebūtiski strīdēties par 1 vai 1,7%. Šī ir lielākā krīze, kas ir uh, skārusi visus pēc uh, 1930. gada. Kohēzijas plāni jāizmanto, lai atvieglotu situāciju, lai pārvarētu krīzes e, ietekmi, un e, mums jārūpējas par e, nākotnes budžetu. Tas ir jāizmanto, lai atbalstītu veselības aizsardzības sistēmas jācīnās pret nepatiesām ziņām. Mums ir jāmēģina uh, arī uh, jāvērš pret to, ka aizsarglīdzekļi un uh, maskas nepietiekamā kvalitātā tiek uh, piedāvātas. Mums ir nepieciešama atbalsta pasākuma īstenošana lauksaimniecībā, jāatbalsta cilvēku dzīvo lauku reģionos. Uh, krīzes e, ietekmi mazinās valsts līdzekļi, taču līdzekļus jāizlieto caurskatāmi un atbildīgi visos līmeņos. Un noslēgumā es gribu atbalstīt šo politisko lēmumu. Būtu bijis iespējams vairāk, taču politiskais lēmums tagad ir ļoti nozīmīgs, kad mums ir nepieciešami risinājumi. Paldies Picolskungam! Nākamais runātājs pusotru minūtes Kāzas kungs. Paldies, priekšsēdē kungs, cīnamies pret kopēju ienaidnieku. Es domāju, no kurienes tas nāk, um, Eiropa puiskais satricinājums krīzē, un tādēļ labāk saprotam, cik nozīmīgs ir vienots risinājums un darbība, glābjot dzīvības un atbalstot ekonomiku. Necīnoties, ekonomikas ietekme būs vēl sarežģītāka nekā vīrusu ietekme. Mums ir jādara vairāk, lai atbalstītu MVU, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. MVU jāatbalsta steidzami un ātri. Mums ir jāuzlabo mūsu veselības aizsardzību sistēmas un dažādus instrumentus izmantosim arī e MF, par ko es īpaši rūpējos un strādāju ar šo jautājumu. Mums ir jāsaprot, ka jaunajiem fondiem jābūt rīcības spējīgiem jau nākamgad komisijai jāsagatavo izmaiņas finansējumos. Šī ir iespēja atbalstīt mūsu pilsoņus, kas skatās uz mums, kā risinam krīzi. Paldies! Paldies Kāzas kungam. Tagad Dupont kundze pusotra minūte. Priekšsētāja kungs, komisija ir runājusi par plānu Eiropa nozīmē vairāk. Eiropa ir darbojusies ļoti aktīvi, tādēļ jau pir pirmajā brīdī varējām uh, sniegt palīdzību pilsoņiem, uzņēmumiem un to darīt arī elastīgi. Šonadēļ pieņemam nākamo palīdzības pakotni, samaznot arī administratīvo slogu un atbalstot veselības aizsardzības sistēmas. Dažas dalībvalstis ir darbojušās ātrāk, dažos jautājumus tas ir bijis pareizi, taču tas nozīmē, ka daži pasākumi ir um, noveduši pie spriedzes, ko varēja novest, no, novērst starp dalībvalstiem. Priekšsēdētājkungs, komisijas darbība jābūt aktīvākai. Mēs saskaramies ar nedrošību. Nav uzrakstīts. Sastādīts plā, teiksim, tāds tā kā uh, scenārijs, kā kopā darboties, mums pie tā ir jāstrādā, mums jāpalīdz mūsu pilsoņiem un mūsu kaimiņiem, ko krīze vissmagāk uh, skar. Mēs ļoti daudz uh, ko uzticam pilsoņiem, un uh, viņi uh, ir. Um, Viņi ierobe, ievēro ierobežojums un um, uh, uzturs vairāk mājās, tautas partija ir gatava diskutēt, aktīvi rīkoties, cīnīties uh, pret vīrusu un cīnoties, lai atrastu kopējas atbildes. Mēs kopā radīsim labākus risinājumus. Mēs, uh, kā parlaments, varam atrisināt, uh, dot ieguldījumu situācijas atrisinājumam, veiksmīgāki būsim rīkojoties kopā. Paldies! Paldies, un diskusiju noslēgumā uzstāsies tagad komisārs Maroš Šefkovičs kungs. Paldies, priekšsētākungs, pēdējo reizi mēs uh, godinējām uh, ārstus. Uh, medmāsas, policijā strādājošos, brīvprātīgos, kas palīdz vecāku gadgājumu cilvēkiem un īpaši sarežģītā situācijā esošiem. Kā Dupont kundze teica, mums jāsaka arī paldies pilsoņiem, pilsoņiem, kas uh, ļoti atbildīgi rīkojas, ievēro noteikums, paliekot mājos, mājās, ievērojot sociālā attāluma ieturēšanas noteikums, kas dažkārt ir sarežģīti. Tāpat arī bērni strādā un mācās mājās. Šīs diskusijas ļoti skaidri parāda to, ka Eiropa rod atbildi uh, izaicinājumam. Ir daudz piemēru tam, kā cilvēku un dalībvalsts viens otram palīdz, kā mēs mācamies, kā rīkoties šajā krīzes situācijā un kā mēs gatavojamies ekonomikas šoku pārvarēšanai, kas uh, mums uh, noteikti skars. Es gribu teikt jums visiem paldies, paldies uh, parlamenta deputātiem par jūsu enerģiju, jūsu uh, kaismīgumu un arī par to, ka to pilsoņu vārdā, ko jūs pārstāvat, jūs šeit paužat viņu domas. Covid krīzi daži apraksta, ka tas ir dramatisks pātrinātājs visam tam, kas ir labs mūsos. Mēs esam redzējuši varonību, pilsonisko atbildību, un tas uh, ļauj mūsu sabiedrībai darboties šīs dramatiskās krīzes laikā. Mēs esam redzējuši, kā mūsu lēmumi tiek pieņemti ātrāk. Piekrītu Murašana kungam, kas teica, patiesi pāris nedēļu laikā, 4-5 nedēļu laikā mums ir vajadzīgs daudz kas vairāk un esam daudz ko vairāk izdarījuši. Uh, Vairāk nekā iepriekšējos četros gados, uh, iepriekšējās krīzes uh, pārvarēšanas brīdī. Bet Covid krīzes laikā redzam bīstamo populismu, nepatieso ziņu, uh, kaitīgo darbību, uh, Un uh, ja ievēro arī tiesiskums Lamberts kungs par to runāja, gribu teikt jums, mēs Eiropas komisijā ļoti vērīgi uh, raugamies, kas notiek visās dalībvalstīs un ļoti intensīvi diskutējam ar Ungāriju, uh, Poliju, analizējam arī visas nepatiesās ziņas un visas tās negatīvās ziņas, kādas sociālajos uh, mēdījos tiek izplatītas un sakam, ka tas ir jāpārtrauc. Un tajā pašā laikā mm, visi, kas uzstājās, Gonzales Pons un Garcijas kundze un Čološkungs, to uzsvēra, ka Eiropas nākotne lēms par to un tas, kā tas būs, parādās tagad. Mums jābūt uh, spēcīgākiem, patriotiskākiem, sociāl, uh, solidārākiem. Un tādēļ saku paldies visiem eiropiešiem, kas parāda arī to, ka mums ir nepieciešams masīvs ekonomiskais investīciju projekts. Es atbalstīšu šos steidzamos palīdzības pasākums un visu šo pakotni, taču mēs zinām, ka mums būs nepieciešams investīcijas atjaunotnē, lai saglabātu darba vietas, lai atbalstītu ekonomiku, aizsargātu to varbūt būt no naidīgām darbībām. Mums ir nepieciešams maršala plāns Eiropai, kas būtu solidārs, digitāls, atbildīgs, ilgtspējīgs, un daudzi uzsvēra izturīgāks, un tikai šādā veidā mēs varēsim atbalstīt attīstīt un veidot mūsu nākotnes Eiropas likteni. Mums ir jāvirzās uz priekšu, izmantojot vienotā tirgus potenciālu. Mums ir jāizmanto vislabākais kāds ir eh, iespējams guvums no digitālās eh, revolūcijas, no zaļā darījuma. Pēc eh, krīzes mums ir jāveido spēcīgāka un izturīgāka Eiropa. Atgādināšu, ka mēs saskaramies ar dažādām uh, problēmām arī, uh, ka esam atkarīgi un ir jālemj, kādas uh, preces ir nepieciešams, kas ir nepieciešams, kā uzglabātas preces šeit, nu, piemēram, medicīniskais aprīkojums un arī medikamenti. Tāpat arī jāraugās, kā mainīt situāciju, lai mēs nebūtu atkalīgi. Atkarīgi tikai no vienas uh, valsts vai kādas vienas noteiktas kompānijas. Un tāpat mums jāpieņem lēmumi par to, kas ir nepieciešams, lai šeit Eiropā ražotu preces uh, tās, kas ir absolūti nepieciešamas, tā lai mums tās vienkārši būtu. Un tādēļ es domāju, ka, kā jūs visi teicāt, mums ir nepieciešama ambiciozāka pieeja. Mums ir nepieciešama arī instrumenti, kā to finansēt. Mums ir nepieciešams spēcīgs budžets un arī daudzgadu budžets. To ir jāizmanto praktiski uzreiz, fokusējot mūsu uzmanību, kur palīdzība ir nepieciešama nekavējoties, lai arī novērstu nākotnes krīzes. Jauna ekonomika ir nepieciešama. Mums ir jācīnās par augstas kvalitātes um, darba vietām. Daudz no jums par to runājam, Botengas kungs un arī Delanga kungs. Es būšu ļoti uh, atvērts uh, cienītie deputāti, mēs balstīsimies uz jūsu atbalstu, lai būtu ambicioza, moderna, daudzgadu perspektīva, kas ļautu mums pārvarēt krīzi, modernizēt Eiropu un tiešām cīnīties pret ekonomikas problēmām, kuras sagaidām pēc šīs krīzes. Daudzi no jums runāja par aizsargtērpiem un aizsargmaskām. Uh, Mēs, 24, mēs strādājam 24 stundas, 7 dienas nedēļā, darbojamies ļoti aktīvi un drīz redzēsim kopējā iepirkuma rezultātus, lai palīdzētu uh, un apgādātu mūsu ārstus, medmāsas un arī pilsoņus ar visu to, kas ir nepieciešams. Un tāpat Eiropas rūpniecība pārveido savus uh, ražošanas veidus, lai uh, ražotu dezinfekcijas līdzekļus un arī maskas. Tāpat arī uh, plaušu elpināšanas uh, aparatūra tiek uh, ražota, kas ir nepieciešama mūsu slimnīcām. Es domāju, ka pēc pāris mēnešiem mēs redzēsim šo mūsu ekonomikas uh, iesaistu un arī sasniegsim labus rezultātus. Tā Rīskundze runāja par uh, mūsu visvājākiem sabiedrības uh, locekļiem, uh, vecāku gada gājumu cilvēkiem. Mana uh, māte un sievas māte uh, arī ir uh, manā dzimtenē, un um, manas domas ir ar uh, visiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Uh, Ātri gribētu noslēgumā izteikt divas uh, piezīmes par, uh, pirmkārt, kas pārīkunga teikto par uh, vīrus uh, aplikācijas uh, izstrādi, izstrādi, kas varētu cekot uh, cilvēku pārvietošanās uh, ceļam. Mēs uh, vīrusa izplatību kontrolēsim, nevis uh, cilvēku. Uh, cilvēku un, uh, Tas būs tikai brīvprātīgi izmantojams anonīms instruments un praksē tas darbosies tā, ka tas informēs ar īziņu, ka jūs varētu saskarties ar vīrusu un aicināt jūs būt uzmanīgākiem. Laru Tūru kungs, Silva de Pereiras kungs un citi runāja par ekonomikas atveseļošanas budžeta plānu un gribu uzsvērt, ka mēs strādājam, lai varētu ar komisijas priekšlikumiem nākt klajā pēc iespējams ātri. Visi pasākumi kopumā, kā mūsu priekšsēdētāja Ursula Fondera Lainas kundze uzsvēra, 3 biljonu eiro no budžetiem apvienoti kopā var sniegt uh, palīdzību. Jūs arī zinat, ka daudz centienu ir jāīsteno, lai uh, šo budžetu pieņemt, kas ir jāpieņem ar uh, vienbalsības lēmumu. Mēs diskutējam ar valstu vadītājiem un nodrošinam to, lai priekšlikums, kādu mēs uh, prezentēsim, būtu no vienas puses ambiciozs un no otras puses visas Eiropas Savienības dalībvalsts to atbalstītu, jo tas ir tas, kas pat laban uh, šobrīd ir nepieciešams. Mēs gribam mācīties no pagātnes, gribam izmantot mūsu labāko politisko. Uh, iespēju, lai palīdzētu dalību valstīm, un es domāju, ka tas tiks atspogļots mūsu priekšlikumos. Un noslēgumā priekšsēdētājkungs, es tiešām gribētu teikt paldies jums visiem, visiem par jūsu idejām, priekšlikumiem, atbalstu, ko izrādījāt šodien visu šo sarežģīto nedēļu laikā. Un tas ļauts mums veidot to jauno, kas uh, būs iespējams pēc šīs krīzes. Paldies! Paldies komisāram Šefčoviča kungam. Mišela kungs atvainojas, ka viņam bija jādodas ātrāk prom. Viņa darbinieki ir uzklausījuši visu teikto un pēc iespējas ātrāk viņu informēs. Diskusijas līdz ar to ir noslēgtas sēdi atsāksim pulkstens 13.30. Kolēģi, ja varēsiet šeit parlamentā kā ieturēt pusdienas vai ēdīsiet ko, ko es tad nesuši līdzi, visiem labu apetīti. Paldies!